analītisku politikas veidošanu, eh, veidot tādus mērķus, kas raudās nākotnē, bet eh, tā pašā laikā saglabājot realitātes sajūtu. Paldies! Paldies! Tad komiteju pārstāvi Mārtiņa Kungs, ārlietu komiteja. Paldies!